notiks rītdien pulksten 12.20. 12.30 atvainojiet, nākamā sanāksme notiks rīt, eh, trešdien, 21. novembrī, no pulksten 9 līdz 14. līdz 12.20. Darba kārtība ir pieejama Eiropas parlamenta tīmekļa vietnē, un ar to es noslēdzu šī vakar sanāksmi. Paldies!